balsojumu skaidrojumiem. Good. Empezamos por el informe de la señora Stiller sobre los productos de la construcción. Sāksim ar eh, Stālers kundzes ziņojumu par būvniecības izstrādājumiem. Lūdzu, Kaļinovska kungs, viena minūte. Paldies! Būvistrādājumi un būvniecības nozare ir ārkārtīgi svarīgi jebkurā ekonomikā. Ja mēs gribam stimulēt izaugsmi, tad mēs nevaram nekādā veidā ignorēt šī sektora attīstību. Tiešām šī nozara ir ļoti svarīga, jo būvēm un būvobjektiem ir jābūt drošiem, tiem jābūt droši izmantojumiem, tas attiec gan uz privātām būvēm, gan uz publiskām būvēm, un tāpēc ir nepieciešams nodrošināt arī būvis strādājumu uh, apriti, lai tā būtu bez šķēršļiem un lai šiem būvis strādājumiem būtu laba kvalitāte. Tāpēc es pilnībā atbalstu uh, to, ka ir jāuzlabo darbinieku drošība šajā sektorā. Tālāk došu vārdu Paņjacikungam. Señorías, los que no vayan a participar en la explicación de voto. Dāmas un kungi, lūdzu tie, kas e, negrib palikt un piedalīties šajā darba daļā, lūdzu atstājiet zāli klusām. Es e, īpaši labi nevaru saklausīt šo situāciju, bet tomēr es gribētu pasvītrot, ka šis sektors ir ļoti svarīgs. Un mums tāpēc noteikti ir jāķeras pie šo problēmu risināšanas. Šeit ir ļoti daudz darbinieku, kas ir tieši iesaistīti, un arī Tailers kundzes ziņojums ir ļoti labs instruments, kas palīdz nojaukt dažādas barjeras, kas ir ceļā šo izstrādājumu tirdzniecībai. Mēs eh, attiecīgi domājam par to, kā stiprināt tirgus sapriti. Man patīk, ka ir atsauce uz maziem un vidējiem uzņēmiem, ka ir runa par to, ka ir nepieciešams reciklēt, otraizēji pārstrādāt būvistrād, būv materiāls. Un tas ir ļoti svarīgs jautājumu saistībā ar mūsu klimata mērķiem. Vēl svarīgs aspekts ir darbinieku drošība, tāpēc vadlīnijas ir ļoti svarīgas, bet tās nav pietiekams. Mums ir uzdevums turpināt attīstīt šīs lietas, tas ir tāpēc, lai uh, mums uh, strādniekiem būtu augsts aizsardzības līmenis. Jo, ja notiek kaut kāds nelaimes gadījums darba vietā, tas attiecas uz visu Eiropu, mums kaut kas jādara šajā sakarā. Antoniocī kungs, lūdzu. Nē, Takulas kundze, lūdzu. Ta, kungs. Paldies. Vispirms es gribētu pateikties Stālers kundzei par lielisku ziņojumu, jo ir ļoti svarīgi runāt par harmonizāciju šajā tirgu. Mēs domājam par labāku kvalitāti šai jomā, un šeit pastāv arī liela konkurence, un konkurence kā tāda tas nav tik svarīgi, bet mums jāskatās uz rezultātu, rezultātam ir jābūt drošām būvēm, drošajiem lietotājiem, un Tāpēc arī būvnozarei ir jātīstās tā, lai droši justos arī darbinieki, kas strādā šajā nozarē. Protams, ir arī iespēja salīdzināt labāko praksi starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Ļoti daudzās valstīs tiek izmantot tādi materiāli, kas nav labi veselībai, ir problēmas ar mitrumu, ar pelējumu un mums ir jāsalīdzina šīs labākās prakses, eh, lai tirzniecības materiāli būtu tādi, kas neietekmētu negatīvi ne eh, procesu, ne arī būvis kā tāds, lai tas būtu viss labi un piemērot cilvēkiem, kas dzīvo šajās būvēs. Tāpēc vēlreiz gribētu pateikties referentei, jo šis ziņojums palīdzēs mums harmonizēt drošības pasākums. Paldies! Nākamais Hanankungs, lūdzu, vienu minūte. Paldies priekšsēdētāji. Pagājušajā nedēļā Francijas ministrs ieradās Londonā un teica, ka mums vajadzētu iesaistīties tādā projektā, kur tiek sniegt palīdzība Eiropai. Varbūt abstrahēsimies no šī jautājuma, vai mums atkal nenāksies iesaistīties kādu citu valstu uh, problēmu risināšanā. Varbūt redzēsim, kas šeit nav pareizi. Viņš teica, ka Eiropas integrācija nedarbojas, tāpēc mums vajag vairāk šīs integrācijas. Jūs eh, saprotiet, eh, kas te ir, teiksim, eh, ja mans gokarts ir sabojājies, lūdzu, lieciet man vadīt posmainu autobusu vai mašīnu. Nevienmēr integrācijā ir risinājums, tāds ir secinājums, un būs pienāks laiks, kad mēs vairs nevarēsim uh, uzspiest sevi ne tirgus situācijas risināšanā, ne arī uzspiest savu viedokli publikai kopumā. Tas mums neizdosies. Paldies Hanon kungam. Jāsaka, ka jūsu balsu skaidrojuma teksts bija absolūti nesaistīts ar šī ziņojuma tematiku, bet jebkurā gadījumā jums ir tiesības izteikties un vārda brīvība ir arī jūsu brīvība. Tālāk Strifleres ziņojums par humanitāro palīdzību. Mastēla kungs, viena minūte. L'Unione Europea è il primo donatore di aiuti umanitari al mondo. Priekšsēdētāji. Eiropas Savienība ir pirmā humanās palīdzības sniedzē visā pasaulē. 14% šai ziņā dod Eiropas Savienība. Šeit ir īpaši humanās palīdzības politika, un caur šo politiku Eiropas Savienība rāda savu gatavību sniegt palīdzību tām valstīm, kam tā ir vajadzīga, tāpēc, ka. Uh, šīs valstis eh, atrodas tādā eh, grūtā situācijā. 18. decembrī eh, tika pieņemts lēmums padomu un parlaments to pieņēma. Tas ir būtisks solis uz priekšu humanās palīdzības jomā. Šeit ir noteikti saistības, ko dod dalībvalsts un arī komisija dod noteikti saistību apjomu, un tas mums ļauj cerēt, ka mēs varēsim rēģēt uz krīzēm šai ziņā. Šeit varētu būt dažādas puses iesaistītas, militārās, humānās, tad, kad ir jāsniedz palīdzība, visi šie iesaistītie varētu mācīties viens no otra, pildot katru savu uzdevumu, ka visi mācās viens no otra. E, Cilvē aizsardzība arī svarīga, arī visiem pasākumiem šai jomā būtu jāsaskaņo ar pārējo iesaistīto darbu. Paldies Mastela kungam. Antinoro kungs, vienu minūti lūdzu. Grazie Presidente. Credo che la Paldies, priekšsēdētāji! Štriflers kundzes ziņojums, ko mēs šodien pieņēmām. Vispirms es gribētu apsveikt um, referenti. Un mēs ļoti ceram, ka tagad darbs šajā jomā būs efektīvāks. Eiropas Savienība ir gatava sadarboties ciešāk, esam gatavi kolektīvi reaģēt uz humānām krīzēm, ir tīpaši ar mērķi aizsargāt. Ja tos, kas ir jāaizsargā, kā arī respektējot starptautiskās tiesības šajā jomā. Mums tomēr ir jācenšas garantēt piekļuvi, lai šī palīdzība nonāktu pie tiem, kam tā ir vajadzīga. Un tāpēc mēs arī atbalstam komisijas piedāvātos divpusējos līgumus, protams, tas ļauj mums rīkoties plašāk nekā līdz šim, jo vajadzības ir ļoti daudzveidīgas. Un daudz grūtāk šo palīdzību ir izplatīt, ir arī riski un bīstamības šajā starptautiskā kontekstā darboties ir ļoti grūti, tāpēc līgums, kas ir noslēgts, tas ir ļoti saprātīgs, tas regulē Eiropas Savienības palīdzības sniegšanu, šeit ir neutralitāte, humanitārās palīdzības princips, humāni aspekti. Šeit galvenais mērķis sniegt palīdzību pēc iespējas ātrāk un efektīvāk visiem upuriem un cietušajiem un arī pēc vajadzību identifikācijas. Paldies, Antino Rokungs! Antoniocī kungs, viena minūte. Katastrofi naturāli, sienu loro numero. Dabas katastrofu pieaugums ar ļoti būtiskām sekām, kā arī dažādas krīzes, kas izvēršās vēl paralēli. Tas viss liek mums saistīt šo situāciju ar cilvēktiesību un pārkāpumiem. Pakistāna, Haiti, šīs vietas mums rāda, ka ir nepieciešams stiprināt Eiropas Savienības rīkus un mūsu instruments, kas ļauj cīnīties pret dabas katastrofām. Principā es re referātam piekrītu. Uh, šeit ir arī atzinums, ka Eiropas Savienībai vajadzētu nepārtraukti stiprināt humānos principus, ārējās rīcības dienas un tā darbība, tā arī ir formulēta Lisbonas līgumā. Un Eiropas Savienība caur šiem dienestiem ir jāstiprina savu lomu kā starptautiskā donora loma. Striflers kundze, es domāju, ka konsens ir jāstiprina Mūsu rīcība līdz ar to būs stiprāka un ir nepieciešams labāk sadalīt mūsu slogu starptautiskā jomā. No otras puses ir arī reģionālā atbildība. Arī reģionālā ziņā valstis varētu sniegt vairāk atbalstu komunitārā palīdzības formā. Paldies, Antinioci, kungs, tālāk Hanon kungam. Viena minūte. Hanon kungs, jums viena minūte. Nē, nē. Hanon kungs nevēlas izteikties par šo jautājumu. Labi. Tad. Tādā gadījumā mums ir eh, Sarbūs kundze ziņojums par lauksaimniecības sadzīšanu par strateģisku svarīgu nozaru pārtiks nodrošināšanā. Higens kungs, viena minūte. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšstādātāji. Es eh, labprāt balsoju par šo ziņojumu, jo šeit ir vēlreiz apsimnāts, ka eh, pārtiks nodrošinājums ir pamatiesību jautājums. Uh, Eh, lauksaimniecības nozare mums ir jāatzīst drošas pārtikas nodrošināšanas prioritāte, neraugoties uz enerģiju, klimatu un eh, cenu aspektiem, mums pārtikas nodrošinājums ir prioritāte. Saskaņā ar pārtikas organizāciju eh, mums ir nepieciešams daudzkārt mm, palielināt pārtiks nodrošinājumu saistībā arī ar ūdens resursu nodrošināšanu. 900 miljoni cilvēku visā pasaulē e, nepārtraukti cieši bādu un arī ļoti daudziem miljoniem nav šī nodrošinājuma e, sakarā ar to, ka e, šis pārtika nodrošinājums svārstās. Faktiski teikšu tā, ka mums ir jāķeras pie šī jautājuma risināšanas. Ļoti svarīgi KLP finansējuma pēc 2013. gada atzīt to, ka pārtikas drošība ir ļoti svarīga un budžetam ir jā, jābūt vismaz esošajā līmenī. Paldies, Higinsa kungs. Tālāk. Viena minūte. Rodas kungam. Paldies! Formāli mēs parlamentā šodien atzīstam lauksaimniecību kā strateģiski svarīgu nozari pārtiks nodrošinātība. Un jau daudz gadu garumā mēs atkārt akceptojam, ka lauksaimniecība ir ļoti svarīga arī sabiedrības veselības un ilgspējīgas attīstības sakarā. Gribētu atsaukties uz skolas augļu skolas piena uh, programmām. Šīs uh, augļu piena programmas ir tās, kur mēs balsojam arī pret. Tomēr labi, ka šīs programmas tiek realizētas Es nedomāju, ka ar skolas eh, programmām mēs tālu tiksim uz priekšu. Mums vajadzētu investēt vairāk pētniecībā, vajadzētu vairāk pētīt jaunās tehnoloģijas, eh, kāds alternatīvas risinājums. Principā ziņojums gan ir labs, un mēs balsojam par. Paldies Rodas kungam. Tālāk Mastella kungs viena minūte. priekšsēdētāji, pārtiks nodrošinātība ir cilvēktiesību elements. Un tas ir jāatzīst. Tieši piekļuve pārtiks nodrošinājumam ir kaut kas tāds, kas jābauda pilnīgi visiem, un jaunajā KLP noteikti ir jāņem vērā šis aspekts. Mums ir jārēģē ļoti ātri uz šo izaicinājumu, lai pārtiks nodrošinājums tiktu garantēts. Jāņem vērā klimata pārmaiņas, ekonomika, teritoriālie jautājumi un ir jāveicina mūsu izstrādājumu konkurētspēja, bet arī bioloģiskā lauksaimniecība, lokālie produktu izplatīšanas tīkli arī ir institīvas, kas vienmēr dos labu ieguldījumu pārtiks nodrošinātība. Turklāt ir iespējams arī efektīvāk izmantot zemi. Šādā veidā, izmantojot metodes, kas ir pielāgotas īpaši konkrētiem reģioniem. Mastelkungam paldies! Tālāk. Kalinovska kungam viena minūte. Paldies! Mūsu loma šai parlamentā ir uzlabot cilvēku dzīves standartu, tīpaši Eiropas Savienībā. Mēs, mums ir jādod piekļuvi drošai pārtikai. Tā ir augstākā prioritāte. Pārtiks nepietiekamība un augstās cenas parasti ir eh, saistīts ar sociāliem jautājumiem, bet mēs nedrīkstam pieļaut, ka šāda situācija notiek Eiropā. Tad par klimatu, par dabas katastrofām, ekonomiskajām krīzēm pārtiks um, nodrošinātību apdraud visi šie fenomeni. Ļoti daudz cilvēku cieši badu, un tieši tāpēc mums vajadzētu piešķirt īpašu statusu lauksaimniecībai, lai mēs varētu veikt ārkārtas pasākums, lai mēs varētu īpaši pielāgot dažādas instruments, eh, tad, kad notiek šī krīze. Paldies Kalinovska kungam. Pirilo kungs, vienu minūti. Because... Prezidente, certezza. Priekšsēdētāji. Šis ir tiešām nozīmīgs jautājums, kas ir viens no būtiskākajiem sarežģījumiem un lauksamniekiem ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Esmu priecīgs par šo saturu, īpaši tādēļ, ka te ir runa par pietiekam pārtiks piegādi, uh, kā vienu no cilvēku pamatiesībām. Šo mērķi mēs varam nostrošināt tikai tad, ja mēs ļoti nopietni atbildam divus jautājumus. Pirmkārt, tirgus nedrošums un cenu svārstības un ražošanas apjoms. Eiropai ir jābūt gatavai nodrošināt piegādes ar pārtiku pienācīgā apjomā, un tas nozīmē, ka šobrīd ir jāievēro visi augstie standarti, kas ir noteikti visdažādākiem produktiem. Paldies! Paldies jums! Jākungs, lūdzu! Paldies, priekšsādātāji! Es vēlos norādīt, ka šajā lauksaimniecība kā strateģiskais uh, ziņojums esmu ļoti bijis eh, priecīgs par šo saziņu, sagatavoto ziņojumu, jo patiks eh, nodrošinājums tiek uzskatīts par galveno jautājumu. Un tas tikai vairs apliecina, ka Eiropai ir jāturpina kopējā lauksaimniecības politikā un tā jāstiprina. Ziņojumā referenta arī norāda, ka ir jāveido tiešām pārtikuktu um, drošības nodrošinājums visā Eiropas Savienībā. Un mēs skaidri pasakām, ka tas, ka Eiropas Savienībā nekad netika ciest basts, ir dalībvalsts pienākums, un tās problēmas tur ir jāriesina dalībvalsts līmenī, tur, kur tas arī rodas. Paldies! Paldies Jārakungam! Doks kundze tālāk. Šis ziņojums norāda, ka svarīgākais jautājums, kas viens no svarīgiem jautājumiem, kas ir uh, mūsu vēlētājiem. Un bieži vien lauksamnieku paveiktais neievēr, negūst atzinību. Es vēlos atsaukties uz vairākam runām, kas iepriekš norādīja kopēja lauksamniecību politikai, gandrīz vai tā, tā kā tiek aicināts, lai to izveidot par kopējo vidas politiku. Nu, tas mums nepareizi liktu domāt, ka mēs varam varbūt arī iztikt bez Eiropas lauksamniekiem, vienkārši varam importēt pārtiku no Eiropas uh, kaimiņu valstīm. Tas ir nepareizi. Mums jānodrošina veids, kā mūsu lauksamnieki var ražot pārtiku, kas nekaitē vidē. Un mēs redzam, cik ārkārtīgi nestabili ir mūsu tirgi, attiecīgi gan cenu ziņā, gan arī piegādes nodrošināt ziņā. Mums jānodrošina tāpēc spēcīgs vienotās eh, lauksamniecības politikas budžets un jāveido droša nākotne. Mums ir jāveido investīcijas pētniecība attīstībā lai lauksaimniecības metodas būtu efektīvāks. Un vēl vairāk mums ir jāsamazina birokrātiem, kādā ziņā mēs nevaram mūsu samniek, eh, lauksaimniekiem sasiet rokas ar kaut kādu zaļo birokrātiju. Tālāk, Uģies. Kungs. Paldies priekšsādātāji. Šis jautājums, ko Mēs esam jau skatījuši jautājumus, ko skatījām vairākās komitejās. Un tad parasti mēs arī šo jautājumu tieši skatījām kopā ar paredzēto reformu no 2013. gadā. Lauksamniecības sektorā viens no galvenajiem jautājumiem, protams, ir nogā, nodrošinājums ar pārtiku. Un tas nu vēlreiz un vēlreiz jāizvērtē, ņemot vērā arī šodien pieņemto ziņojumu. Nodrošinājums ar pārtiku ir viens no pamat tiesībām. Tomēr, priekšsādātāji, šeit es skaidrāk jāpasaka, katastrofa situācijās, kā tieši tagad tas ir bijis ar dioksona skandālu, kur dzīvnieki tiek sabaroti ar indi. Mums lūk ir jānorāda, ka nav runa tikai par šādām lietām. Mums jārunā arī par normālo uh, ražošanas procesu, kas būtu videi draudzīgs, ka tiek nodrošināta ilgspējīga lauksaimniecība un tiek nodrošināta tiešām būtiskās lietas. Un šis ziņojums, un tāpat arī citi, ir vērsti uz to, un par, tam, par to es piekrītu. Tālāk Micāls kungs. Paldies priekšsēdētājiem! Patiks ražošana lauka teritorijās ir pakļaut daudziem riskiem. Viens no tiem izriet no klimata pārmaiņām, kas tieši apdraud arī patiks piegādes. 9 miljardiem cilvēku, kas 2050. gadā apdzīvos pasauli. Mums ir jāspēj nodrošināt skaidrs atbildes uz šādiem izaicinājumiem, nodrošinot ne tikai konkurētspēju, bet saglabājot arī tradicionālo uh, lauksaimniecību, mazās laukusētas, bio lauksaimniecības, vidē draudzīgās lauksaimniecības. Un mēs redzam, ka ar vienu paplašinās un biežāks ir katastrofu skaits, kas mums neļauj efektīvi izmantot lielās platības. Nu, skatoties uz daudziem mērķiem, mums jāskatās, ka viens no tiem ir nodrošināt arī taisnīgs ienākums lauksaimniekiem. Tāpēc kopējā lauksaimniecības politikā vajag nodrošināt pietiekamu budžetu. Un lauksaimniecība jāatrīz, ir jāatzīst par strateģisku sektoru, un tāpēc arī atbalstīju šo ziņojumu. Paldies. Tālāk. Tarēlas kundze. Tarēlas kungs. Tad takuls kungs. ensinnäkin haluan sanoa että on erittäin hyvä että tänään euroopan parlamentti tunnustaa Paldies! Manuprāt, ir tiešām apsveicam, ka mēs atzīstam lauksaimniecības nozīmi. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai pārtika, ko mēs saražojam Eiropas Savienībā, tiešām būtu veselīga pārtika, tīra nekaitīga pārtika. Un tāpēc man nedaudz satrauc tendence ka mēs pievēršam vairāk uzmanības kvantitātei nekā kvalitātei. Efektivitāte tagad kļūst tikai par svarīgāko, bet tikpat svarīgi taču ir nodrošināt arī veselīgu pārtiku. Un šīs piegādes ar pārtiku ir jānodrošina veselīgas pārtikas viņām. Ļoti svarīgi, lai dalībvalstīm arī īstots saglabāt arī savus tradicionālos lauksaimniecības veidus. lai mēs varētu ar vienu patērēt vietējo pārtiku, kas ir daudz labāk, īpaši tas sāsinās pārtiks krīzes apstākļos. Ļoti svarīgi, lai pārtika būtu veselīga un ražot turpat uz vietas. Un skatoties globāli, mums vajag nodrošināt efektīvu lauksaimniecību Eiropā un dalībvalstīm nacionālā līmenī jāsaklabā lauksaimniecība. Tas ir būtisks izaicinājums nākotnē. Tatarēla kungs tagad lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es balsoju lielu pārliecību par šādu ziņojumu. Gribu īpaši uzsvērt 35. punktu kur ir sagatavot ziņojums vidskomiteju, vidskomitejas ziņojuma 35. punkts, kur skaidri norāda, cik ļoti svarīga ir Eiropas um, patiks nekatīguma iestāde aģentūra, un skaidri norāda, kad ir tādi patiks produkti, un tur arī ziņojumā ir izteikta vēlme, lai visas dalībvalstis izveidot arī nacionāla līmeņa šādas iestādes, kas nodrošinātu ciešāku sadarbību arī ar Eiropas pārtiks iestādi. Ir aģentūra. Mēs redzam, ka nu pat nesen bija Vācijā būtiski pārkāpumi, kas vēlreiz pierāda, cik ļoti svarīgi, lai arī katrā dalībvalstī izveidot šādu nacionālā pārtiks nekaitīguma aģentūra. Mēs redzam, ka Itālijā šīs aģentūra, kas tiktu veidota, dažādi veidā mm, veselības atcerām dēļ ir kā tika atcelt, bet tas tiešām nav taisnām. Paldies! Nu ko, līdz ar to esam izsmēluši balsu skaidrošanu, un tagad atsāksim sēdi pulksten 15.15.